Yes. Please. Micro, please. Micro. You, mr president i have a point of order. priekšsēdētāja kungs 11. 11. reglamenta panta trešais punkts pārēdz sekojošo. Gais var Kofstāts pagājušajā gadā tika izvirzīts par Eiropas parlamenta Brexit sarunvedēju, bet Ferhofstāda kungs vēl bez šī amata ieņem četrus citus amatus. Un e, trīs eh, no šiem amatiem uh, viņš saņēma 5000 mēnesī un vienā 10,000 eiro. Protams, Verhofstāda kungs ir godīgs un eh, godīgs Eiropas parlamenta deputāts, un tomēr Kā mēs varam uzticēties Ferhofstad kunga integritātei? Kā mēs varam uzticēties, ka viņš pilnvērtīgi veic savus pienākumus gan kā Eiropas parlamenta Brexit sarunvedējs, gan arī pārējos savos četros amatos? Es vēlētos, lai šī viņa amatu savienošanas kārtība tiktu izskatīta. Thank you. mr president the... priekšsēdētāj pēc tam kad britu parlaments nobalsoja uh, par brexitu vakar un 50. pāns tiks aktivizēts līdz šī mēneša beigām ja mums vajadzētu Brexit piekritējuši šai parlamentā atteikties no vadošajiem amatiem līdz aprīļa mm, īsajai plenārsesijai, vai tad nav tā, ka Faradž kungam, kas vēlas iznīcināt Eiropas Savienību, tagad uh, ir iespēja saņemt uh, milzu naudu, neko nedarot šai parlamentā, nestrādājot komitejās. Ja viņš vēlas savu pārliecību īstenot dzīvē, tad viņš neizmantos tās privilēģijas, kas pienāks tiem, kas vēlas Eiropas Savienībā palikt. Grācie, grā... Liels paldies, paldies par ieteikumu, bet uh, še, šobrīd mēs nediskutēsim par Brexitu. Būs ļoti gāras un svarīgas diskusijas par šo tēmu. Un tagad uh, darīsim to, kas ir paredzēts darba kārtībā. Honorevole Koraca Bild. Lūdzu, Koraca Bilds, kundze. Like add... Es vēlētos vicepriekšādātājiem Timermansam uzdot jautājumu. Ja Vienkovskas kundze vai vicepriekšādātājs, kas atbildīgs par šiem diem Katainen kungs, ieradās šorīt prezentēt ieroču uh, Um, direktīvu, vismaz viņi bija aicināti to darīt, tad kā tas nākas, ka tas tomēr nenotika? Šis parlaments veselu gadu pavadīja, lai prasī, lai teiktu komisijai, ka tas nav terorisma apkarošanas likums. Mums vēlamies nodrošināt pārvietošanās brīvību, tirgus brīvību. Kāpēc jūs neklausasties mūsos? Un kāpēc jūs šo procesu padarat par tik sarežģītu? Kāpēc jūs neļaujat šos faktus atspoguļot un pateikt jums, par ko runa ir šai direktīvā? Please. Anna Gomes. Anna Gomes. Priekšādātāji. Traģēdija notika pirms divām dienām Etiopijā. Vairāk kā 60 cilvēku pārsvarā sievietes un bērni gāja bojā. Zemes nobrukumā, atkritumu, poligonu sabrukšanas brīdī. Un tas notika valstī, kas ir plašu Eiropas Savienības līdzekļu saņēmēja. Mums ir jāpož solidaritāte Etiopijas iedzīvotājiem un vienlaikus jāprasa no komisijas veikt izmeklēšanu par to, cik lielā mērā šie mūsu piedāvātie līdzekļi tiek ļaunprātīgi izmantoti, vai tas notiek atbilstīgi galu galā, un jo cilvēki zaudē dzīvības dikta, no diktatoru rokas Mm, pilnīgi nedemokrātiski ir šī valsts. Es nesaprotu, kā mēs eh, varam to neizmeklēt. Es lēmu noteikt sankcijas Korvin Mike kungam par komentāriem. Par komentāriem, ko viņš izteica par sievietēm plenāra sēdē, kas notika 2017. gada 1. martā. Kad notika debates pār atalgojuma atšķirību starp sievietēm un vīrietiem, kur vadīja uh, Gebhards kundze, vicepriekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šie komentāri ir pārkāpums atbilstīgi tiem principiem, kas ir noteikti uh, reglamentā iekšējos noteikumos 11. noteikumā. Tādējādi atbilstīgi reglamenta 166. noteikumam, kā arī ņemot vērā rakstiskos apsvērumus, uh, kādus iesniedz Korina Mika kungs, esmu lēmis noteikt sekojošu sodu. Pirmkārt, eh, tiek eh, liegts eh, dienas naudas izmaksas 30 dienu garumā. Tad arī vēl papildus tam, nepārkāpjot tiesības balsot plenārsēdē, uz laiku tiek liekta līdzdalība visās parlamenta aktivitātēs un tas desmit dienas sākot ar šodienu kā arī Korvin Mikes kungām ir aizliegts pārstāvēt parlamentu jebkurā starpparlamentārā delegācijā, starpparlamentārā konferencē un jebkādā starpinstitucionālā fórumā um, gadu sākot ar šodienu. The decision Šis lēmums ir arī nosūtīts attiecīgajam deputātam. Un tagad, dāmas un kungi, sāksim balsošanu. Sākam balsot par eh, Girlings ziņojumu zirgu dzīvnieku.